El acta de la sesión de ayer ya está disponible. Uh, vakardienas sanāksmes protokols ir gatavs. Ja nebūs nekāda protestē komentāra, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Un tagad ir laiks balsot. Sākam